Eh, visas dalību valstis eh, tā ietekmē un lūdzu, lūdzu pasakiet mums, ka jums ir arī kaut kāds alternatīvs plāns. Paldies! Tagad gal Pelčas kundze uz vienu minūti. Paldies!